Dārgie kolēģi, man no sākuma ir viens paziņojums. Atklājot eh, sanāksmi 3. aprīlī, tika pieņemts lēmums eh, saskaņā ar 69.c panta pirmo punktu reglamentā mm, uzsākt diskusijas eh, starp komitejām. Es neesmu saņēmis nekādas iebildumus, līdz ar to šīs diskusijas var sākt. Tagad pāriesim pie nākamā balsojuma.